Witam Państwa. Z pięciominutowym opóźnieniem rozpoczynamy. Dāmas un kungi, mēs esam iekavējuši jau 5 minūtes, un es gribētu, lai mēs sāktu sanāksmē. Es ierados šajā zālē jau pirms divām minūtēm, bet pagaidām mēs gaidām vēl dažus mūsu komitejas deputātus. Domāju, ka mēs zaudētu laiku atgūsim, pateicoties efektīvam balsojumam, es tā tiešām ceru. Es sveicu jūs visus un ziņoju. Jums sekojošo 16. darba kārtības punkts par budžetu tiek pārcelts uz jūlijas sanāksmi. Tas eh, notiek vairāku iemeslu dēļ, konkrēt šodien ir deputāti, kuriem ir jādodas uz Milānu. Attiecīgi es uzskatu, ka šis grozījums ir pieņemts un pārējam tagad pie balsošanas. ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību, kur referents ir Gīzeka. Budžeta kontrolas komiteja ir komiteja, kur strādā pie šī jautājuma pēc būtības, un tagad es gribētu dot vārdu Sarvamā kungam, jo viņš šo tēmatu pārzina labāk nekā es. Vai sarvamā kungs ir zālē? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Kollege Savama ist, glaube ich, nicht da. Wir Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uzstāšos Zārmā kunga vārdā. Mēs uh, diskutējam 120 grozījumu un viss ir saskaņots. Man liekas, ka mēs tūlīt pat varam sākt ar balsošanu. żadnych uwag, to przechodzimy do. Ja citu aizrādījumu nav, tad mēs pārējām pie balsošanas. A kompromiss. Elektronisks balsojums. Dantāna kungs ir aizmirsis savu karti, ņemsim to vērā. A kompromiss, sākam balsot. Beidzām balsot. Pieņemts. jāpieskaita ir vēl viena valsts rezultātam, jo jāpieskaita Dantāna kungs. Tālāk 35. grozījums ceļot rokas par, pret, noraidīts. 36. grozījums par, pieņemts. B kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vienbalsīgi. Turklāt pieskaitām arī Dantēna kunga balsi. 43. grozījums par. 43. pret.

Eh, jūs vēlējāties pārbaudīt? Nē, tādā gadījumā C kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens no RC ir pārāk daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām 59. grozījums par pret noraidīts. 60. par pret noraidīts. 61. par pret noraidīts. 62. par pret noraidīts. 63. par pret pieņemts. 64. par pieņemts. 65. par pret šķiet noraidīts. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 66. par. Pieņemts. 67. par. Pieņemts. 68. Pieņa, uh, par. Pret. Noraidīts. 70. par pieņemts. 71. par pret šķiet pieņemts, pārbaudīsim. Zamekam gusovāņu. Beidzam balsot. Noraidīts ar ļoti nelielu pārsvaru. 72. par pret pārbaudīsim 72. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Atkārtosim šo balsojumu. Vēlreiz 72. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jārkungs, netraucējiet kolēģis.

Elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un kā parasti ņemam vērā Dantēna kunga balsi. 87. grozījums. Piedāvāju grozījumus no 87 līdz 91 balsot blokā par, pret, noraidīts. Jūs nevēlējāties balsojumu blokā? Labi, 87. par. Pret. Noraidīts. 88. par. Pret noraidīts. 89. par pret pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 90 par pret pārbaudām 90. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. 91 par pret noraidīt. E kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 95. par. Pieņemts. F kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 103. grozījums. Par. Pret. Pieņemts. 104. par. Pret. Noraidīts. 105. par. Pārbaudām 104. vēlreiz. Sākam balsot 104. Beidzam balsot. Simtu piektais par pieņemts. Simtu sestais par, pret, noraidīts. 107. par, pieņemts. 108. par, pret, noraidīts. 109. par, pieņemts. Vai mēs varam likt uz balsojumu blokā Skota Kato grozījums, vai jūs esat pret balsošanu blokā? No 110. līdz 120. 121. tiks balso, likt uz balsojumu atsevišķi. 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 120 blokā par. Pret. Noraidīts. 121. par. Pieņemts. Pirmais grozījums par. Pieņemts. Otrais par. Pieņemts. Trešais par. Pieņemts. Ceturtais par Pieņemts. Piektais par. Pieņemts. Sestais par. Pieņemts. Kompromiss G. O, elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums par pret noraidīts. 13. par pret noraidīts. 14. par pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Ar vienas balss pārsvaru. Kā jūs redzat, šaubu gadījumos es mēģinu pārbaudīt elektroniski. Katrā ziņā rezultātu tas nemainīgi. 15. grozījums par pret noraidīts. 16. par pret pieņemts. 17. par pret noraidīts. Kompromiss H. Nē, atvainojiet, pārbaudām 17. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. H kompromiss Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums par, pret, noraidīts. Vai varam likt uz balsojumu blokā? Nē, atvainojiet, 22. par. Pieņemts. Un tagad vēlu zināt, vai blokā varam likt uz balsojumu. Nē, nevaram. Tādā gadījumā 3, 23. pār pret noraidīts, 24. pār pret noraidīts, 25. pār pret Es neredzu no šejienes zāles kreiso daļu, jo jūs neceļat rokas. Pārbaudām 25. 25. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Ar nelielu pārsvaru 26. par, pret, noraidīts. Un tagad liekam uz balsojumu rezolūcijas e, projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Paldies par sadarbību un tagad pārējām pie deputāts Polsēnas ziņojuma. deputāte, mums ir raksturojis savu ziņojumu, mēs jau viņu esam apsveikuši un pateikušies, vai jūs vēlaties izteikties pirms tam? Lūdzu. Tik tiešām es saprotu, ka jūs visu jau pateicāt vakar un varam uzreiz pāriet pie balsošanas. Liekam uz balsojumu triloga sarunu rezultātu. Personāls balsojums. Sākam balsot. Turpinām balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Vai kāds vēlas izteikties par šo tematu? Nē, arī komisija nevēlas. Tādā gadījumā mēs varam pāriet pie darba kārtības 11. punkta. Prezentācija analīze na temat rozmiarów masowego wykupu rolnych. Tā būs prezentācija par lauksaimniecības zemes sagrābšanu Eiropas Savienībā. Vispirms uzklausīsim prezentāciju, kas šo problēmu raksturo, kas raksturo šīs parādības izplatība Eiropā. Okay. Myślę, że już wystarczy tej przerwy. Analiza. Manuprāt, pauzīt bija pietiekoši gara, un mēs varam tagad pāriet pie mūsu diskusijas temata. Šī analīze skata zemes sagrābšanas gadījums Eiropā. Ir vairāki pētījumi, kuri pierāda to, ka zemes sagrābšana ir Eiropas Savienībā pieaugoša parādība. Un mēs skatīsim šeit šādu parādību iemeslus. Tas, š, to, kā tā ietekmē pārtiks drošumu Eiropā, kā arī uz nodarbinātību lauku rajonos un ietekmi uz vīdi. Saskaņā ar šo analīzi zemes sagrābšana ir tīpaši, ja tā ir saistīta ar um, lauksaimniecības un zemes jautājumiem pieprasa labu reformu zemes pārvaldībā Eiropā Es vēlētos apsveikt um, mū, sveikt mūsu vidū šīs um, analīzes autorus Silviju Keju un Jonatānu Pešu. Kā ierasts pirms debatēm, mēs uzklausīsim ekspertus un pēc tam sāksies debats un jūs paši eksperti noteiksiet kārtību, kādā uzstāsieties. Vārds jums. Thank you very much. And uh, first, liels paldies. Sākumā vēlos izteikt pateicību šajā komitejai pār laika veltīšanu šī uh, eh, lauksaimniecības zemju sagrābšanas jautājumam, kas ir ļoti būtisks un arī satriecošs. Es vēlos iepazīstināt ar sevi sākumā. Mans vārds ir Silvija Teja. Esmu pētniece Transnacionālā institūtā TI. Šis uh, institūts ir internacionāls, uh, internacionāla domnīca, kas strādā ar tādiem jautājumiem kā pārtikas drošums, īpašuma tiesības, uh, un tam līdzīgi vēlos arī iepazīstināt jūs ar savu kolēģi, kurš arī kopā ar mani iepazīstinās jūsu šo prezentāciju. Paldies, man sauc Žantaš Peš, un es arī strādāju šajā pašā pētniecības centrā un domnīcā, un runāsim kopā par šo tēmu šodien. Viens no galvenajiem argumentiem, kurš šodien paudīsim, ir tāds, ka mēs uzskatām, ka lauksainiecību sagrābšana, kas jau pats par sevi ir šausmīgs fenomens, atspoguļo daudz dziļākas problēmas, kā piemēram uh, piekļuve un kontrola pār lauksainicības zemēm, un šeit ir nepieciešama jauna pieeja zemju pārvaldībā Eiropas Savienībā. Taču pirms tiksim tik tālu, vēlos jums pastāstīt, kāda būs mūsu prezentācijas struktūra. Sākumā mēs gribam jūs iepazīstināt ar dažiem provizoriskajiem rezultātiem attiecībā uz to, cik lielā apmērā un kādā veidā zemju sagraušana noteikti Eiropas Savienībā šobrīd. Tad mēs arī jūs iepazīstināsim ar galvenajiem argumentiem, kādēļ lauksaimniecības sagraušana notiek kādi ir iemesli. Treškārt mēs centīsimies sasaistīt lauksainiecības zemju sagrābšanu ar citiem lauksainiecības eh, jautājumiem Eiropas Savienībā. Un ceturtkārt mēs veiksim eh, kopsavilkumu par mūsu pētījumu rezultātiem un piedāvāsim arī iespējam, iespējamās opcijas, kā varētu rīkoties šajā jautājumā. Pāris komentāri par mūsu provizoriskajiem rezultātiem attiecībā uz lauksaimniecības zemes sagraušanu Eiropas Savienībā. Pirms jūs eh, informēšu par šiem rezultātiem pāris metodoloģiski komentāri. Es noteikti neiedzināšanos detaļos, jo zinu, ka jūs eh, pārzināt šo tēmu, taču vēlos runāt par pāris galvenajiem aspektiem. Piemēram, ir dažādas definīcijas par to, kas ir nelegāla lauksaimniecības zemes sagrābšana. Vienam tas ir legāla lieta, citam tas ir tā kā īpašuma ieguva biznesa darbs. Tāpat arī trūkst caurskatāmību un uh, nevar apkopot pietiekam daudzumu pamatotu datu par šo jautājumu. Turklāt uh, vēl viens jēdziens ir tāda vērtais foreignization, ir tāda pār ārzemniskošanu, kad ārvalstu investori iepērk šīs zemes, taču mēs arī esam konstatējuši, ka uh, Eiropas Savienības dalība valstis uh, un šeit darbojušās personas spēlē lielu nozīmi šajā procesā. Tāpat arī pastāv vēl tāds pieņēmums, ka Eiropas Savienība it kā atrodas ārpus globālās uh, zemju sagrābšanas, šī ārpus šīs attīstības. Un cerams, ka vismaz mūsu pētījums ir uh, apgāzis šo kļūdīgo pieņēmumu. Zemju sagrūpš, sagrābšana notiek Eiropas Savienības iekšienē. Tas skar gan Eiropas Savienības iedzīvotājus, gan darbojošās personas, gan kapitālu. Par saturu mūsu pētījumā mēs uh, izstrādājām definīciju, kas ir zemju sagrābšana un īpaši pievērsāmies Eiropas Savienības uh, aspektiem šeit. Mums uh, zemju sagrāvšana Eiropas Savienībā nozīmē tādus uh, darījumus, kas ir pārmērīgi um, proporcijās. Bieži vien tur pat tiek iesaistīts simtiem tūkstoši hektāru. Otkārt šeit ir arī iesaistīta um, lēmumu pieņemšanas process, notiek uh, tiek ietekmēts šis process attiecībā uz to, kam šī zeme ir paredzēta, kā, tik, kā tā tiks izmantota. Tāpat arī šeit ir jāpiemina ekstraekonomiskie spēki, kur lauksainisības zemes tiek vienkārši sagrābtas vai koncentrētas. Un šeit ir eh, parādās tāda ārējā ietekme. Šeit var izmantot dažādas eh, labas kontaktus eh, valdībās, vai arī jau ierastas prakses, kā eh, neievērot likumus. Un noslēgumā, kā arī Eiropas ekonomikas sociāla lieta komiteja eh, to ir norādījusi, eh, lauksacības zemju sagrābšana Eiropas Savienībā dziļi plaisā ierasto lauksaimnieku ģimeņu modeli un rada šķelšanos Eiropas Savienībā. Tātad šī bija mūsu metoloģija un tagad par provizoriskajiem rezultātiem. Cik lielā apmērā notiek šī sagrābšana? Mēs aplūkojām dažādus startautiskos datus, kur tiek, kur tiek apkopot visā pasaulē, un patiesībā Eiropā trūkst šādu startautisku datu. Mēs esam konstatējuši, izmantojam datubāzi no Landmetrics, un kopš 2015. gada mārta šādu zemju sagrābšana ir notikusi 166,359 hektāru apmērā, taču mēs uzskatām, ka šie skaitļi neatspoguļo patieso situāciju, kā tā ir daudz dramatiskāk. Mēs aplīkojām vēl daudz citus papildu faktorus, izmantojot informāciju, kur guvām no dažādu faktoru tirgus pētniecībām, tāpat arī izmantojām pētnījumu Hands of the Land, kuru īstenoja TNI. Un šeit mēs uh, konstatējām, ka ļoti ievērojams zemju daudzums kontrolē ārvalstu investori. Piemēram, Ungārijā tiek izmantota tāda prakse kā tādi kabatas līgumi, kur uh, īpašuma tiesības uh, iepērk ārvalstu investoru. Kaut gan uh, oficiāli tiek parādīts, ka iepirkēji ir vietējie lauksaimnieki. Tāpat arī Polijā uh, tiek izmantot sistēma ar e, tā teikt viltotajiem uh, pircējiem. Tie bieži vien ir nelieli lauksaimnieki, kas var ievērot likumiskās prasības, var nopirkt uh, šos šīs zemes un tad uh, nodot tās tālāk ārvalstu investoriem. Un saskaņā ar vietējo zemnieku ziņot, uh, apmēram 100 tūkstoši hektāru zemes šādā veidā tika uh, nopirktas no ārvalstu investoriem Rietumpavenrānijā. Tas nozīmē, ka varbūt statistiski raugoties eh, var redzēt, ka zemju sagrābšana nav tik apmērīga, taču realitāte ir pilnīgi citādāka. Un šeit ir atrodami eh, ievērojami pierādījumi par to, ka šī problēma ir daudz lielāka. Tad runāt par uh, to, kā notiek šī zemju sagrāšana Eiropas Savienībā, tās nav homogēns process, Pārsvarā šis fenomens koncentrējas austrumu dalību valstīs, īpaši tas notiek Rumānijā, Bulgārijā, Ungārijā un arī Polijā. Runājot par šo zemes darījumu raksturu mēs konstatējam, ka šeit tiek iesaistītas jaunas uh, interesētās personas pat no finanšu sektora, piemēram, lielas banku grupas, lieli Eiropas pensiju apdrošināšanas uh, fondi, akciju sabiedrības un pat individuālie akciju tirgotāji. Un mēs tos devējam arī par zemes uh, brokeriem. Uh, kas īpaši parādījušies šajā zemes sagrābšanas eh, procesā. Un kā jau iepriekš pieminēju, ļoti daudz šie darījumi ir saistīti ar milzīgu agroholdingu izveidošanu. Kā jau iepriekš teicu, tas notiek pārmērīgi. Piemēram, Rumānijā, šeit eh, Libānas Uh, uzņēmums kontrolē 60 tūkstošus hektāru zemes un nodarbojas ar uh, kautovi biznesa. Šo fenomenu Eiropā var aprakstīt kā ierobežotu, jo salīdzinām ar Āfriku šis fenomens vēl ir neliels, taču tas ar vien vairāk pieaug, jo ja šeit nekas netiks mainīts, tad šī sagraušana tikai pieaugs. jo šobrīd varbūt no, novērojam šāds fenomens ir arī pierobežā ar Serbiju un tā tālāk, bet tas viss var paplašināties. Tāpat šeit ir jāpiemina arī šo lauksaimniecības zemju koncentrēšanās, kas ir um, līdzvērtīgs aspekts. Paldies! Euh, merci Sylvia. Donc nous allons maintenant apporter, aborder la question du 4. Paldies, Silvija. Tagad mēs runāsim par uh, noteikumu ietvaru Eiropā par zemes režīmu. Šeit ir pasvītrot tiešā ietekme vai netiešā ietekme uz zemes režīmu. Mums ir iekšējais tirgus, vidas politika. Uh, un teritoriālās kohēzijas politiku. Un šajā izklāstā es runāšu par diviem būtiskākajiem iekšējo um, režīmu un KLP. Kā ir saistām KLP ar lauksaimniecības eh, zemēm? Šī saistība ir pierādīta vairāk kārtīgos eh, pētījumos pēdējo gadu laikā, un šeit ir runa par struktūrālu un nozīmīgu ietekmi. Eh, ļoti bieži tiek teikts, ka nav Eiropas kompetences zemes sakarā, tomēr ietekmes lauksaimniecības zem ir būtiska. No kurien šī saikne nāk? Pirmkārt, tā nāk no tiešo maksājumu sadalījumu, kas tiek piemērot lauksaimniecības zemēm. Iepriekšējā KLP šis princips tika noteikts, tas tiek aps um, reformēts jaunajā, tomēr būtība paliek. Uh, iepriekšējā. Šeit ir divi aspekti - saimniecības lielums, ražošana, platība un līguma attiecības starp eh, zemes apstrādātājiem un saimniecību, kas ir vai nu īrnieks vai īpašnieks. Un tabulā mēs redzam uh, E, procentuālu sadalījumu labums e, e, saņēmējiem. Mēs redzam, ka Rumānijas gadījumā, piemēram, ir 1,1% visvairāk saņēmēju, un Rumānijā tādi ir 59. Mēs redzam, jo lauksaimniecība ir lielāka, jo tā saņem lielāku atbalstu. Attiecīgi tās nonāk dominējošā stāvoklī zemes tirgu. Otrkārt, mēs redzam, ka mazo saimniecību skaits Eiropā samazinās, piemēram, starp 2004 un 2005 e, skaitu fermas, e, saimniecības, kas ir mazāks nekā 5 hektāru platībā, ir samazinājušās. It īpaši tas attiecas uz uh, Eh, Austrum Eiropu. Tas nozīmē, ka vairākums saimniecība tur nesaņem atbalstu no KLP zināmā mērā, tā ir netiešā konkurence. Treškārt, rūpnieciskais modelis, ko veicina pak. Mēs pakāpeniski sākam saprast šī modeļa trūkums, ļoti vieši šeit ir runa par uh, šaura specializācija, kas ir maz rēģēt spējīgs tirgū. It īpaši tas ir nozīmīgi klimata pārmaiņu situācijā. Šis ziņojums aicina pārskatīt eh, efektīvākā veidā E, atbalsta pārdalījumus, e, veidot e, darbietas lauku vidē un radīt jaunu pievienoto vērtību, kas ietekmētu iedzīvotājs lauku apvidos. Tālāk es runāšu par otro politiku, kas ietekmē zemes tirgu, tas ir iekšējais tirgus. Iekšējais tirgus veido pamatietvaru šim tirgum, un tās attiecas uz nekustamo īpašumu. saskaņā ar kuru zemi var iegādāties bez jebkādas diskriminācijas ik viens Eiropas Savienības E, pilsonis, un tas ir saistāms ar četrām pamatbrīvībām, pārvietošanās brīvībām. Tad e, zeme tajā gadījumā, kad tiek pārvie, e, uzskatīta kā prece un ir pieejama tirgū. Cenām pieaugot, pieaug diskriminācijas, kas balstās uz ekonomisko nevienlīdzību. E, bet zem ir arī teritorija ar savu ekonomisko, sociālo kultūrā, kultūras vidi. Un tagad es dodu vārdu Silvijai. Balstoties arī uz to, ko tikko teica Jonatans, ir jāuzdod tādi pamatstoti jautājumi par to, vai šī zemju sadalīšanas sistēma vienotajā tirgu ir um, laba sistēma. Un šeit šajā slaidā jūs redzat, kāda ir situācija Eiropā. Šie dati balstās uz Eurostat gūto statistiku, un šeit zemju koncentrācija ir tāda, ka tikai viens procents no lauksainiecības um, kontrolē 20% no Eiropas Savienības lauksaimniecības zemēm, 3% no la, lauksaimniecības uzņēmumiem kontrolē 50% no Eiropas Savienības eh, lauksaimniecības zemēm un tā tālāk. Un, manuprāt, eh, šeit var redzēt šo sadalījumu un arī attiecīgi ar to ir saistīts visas problēmas, kas ir tik atklāts mūsu uh, pētījumā, taču galvenās problēmas ir tas, ka mazās lauksaimniecības eh, eh, izzūd, tās ir palikušas gandrīz eh, zem 25% Eiropas Savienībā. Turklāt tas skar arī jaunos lauksaimniekus, trūkst nodarbinātības iespējas mazāk ekonomiski attīstītās valstīs. Šeit jāpiemina arī vides problēmas, kā zemes erozija un tā tālāk. Tāpat ir Eiropas pārtikas suverenitāte šeit tiek apdraudēta, jo Eiropas saimnības lauksaimniecība e, vairāk pārvērš par uz eksportu virzītu e, lauksaimniecību. Un šeit var redzēt tādus tā kā latentus apdraudējumus, jo pastāv ļoti milzīga korporatīvi, lauksaimnieki un mazie uzņēmumi vienkārši bankrotē. Tāpat arī Eiropas Savienības lauksaimnieka kļūst arvien sasaistītāka ar finanšu sektoru. Šeit runa ir par parādiem un iespējamiem finanšu burbuļiem. Un rezultāts ir tāds, kuru mēs varētu saukt par Eiropu bez uh, žogiem bez aizsardzības nav agrīnās brīdināšanas sistēmas, lai varētu konstatēt finansējuma apdraudējumu, apdraudējumu, kas nāk no finanšu sektora lauksaimniecībā. Viens no ieteikumiem, kuru mēs tādēļ esam sagatavojuši un kuru atbalsta arī citi, kā piemēram Vija Kampesīna, ir Eiropas zemju observatorijas izveidošana tas būtu kaut kas lielāks nekā parastais kadastra reģistrs. Šeit tiktu aplūkoti tādi dati, kas ir saistīti ar lauksaimnieku sociālajiem aspektiem un daudz plašāk informācija tādēļ varētu tikt apkopota. Mūsuprāt, iespējams, ka tas būtu labs solis, lai izveidotu patiesu paneiropisku un sociāli nozīmīgu datubāzi par zemēm Eiropas Savienībā. Tāpat vēl joprojām pastāv liela ierobežojuma brīvā kapitāla kustībai, kas ļauj lieliem uzņēmumiem darboties daudz labāk. Un mūsu ieteikums šajā sakarā ir tāds, ka piedāvājam dažādus eh, priekšlikumus dalību valstīm, kā uh, šeit izstrādāt ierobežojumus vai sistēmas, lai vērstos pret lauksensības zemju sagrābšanu. Donc ce rapport qui est basé sur deux. Šis ziņojums ir balstīts uz daudziem citiem, skar regulējumu problēmu zemes sakarā Eiropā. Uz kādiem kritērijiem ir jābalstās? Vadlīnijas ir pieņemts 2012. gadā, pie to eh, diskutēšanas piedalījās dažādas ieinteresētās puses, un tās ir pieņemts vienbalsīgi. Eiropas Savienība pieliek lielus pūliņus to īstenošanai. Un šeit ir runa par caurskatāmību vispārīgajām uh, interesēm un neaizsargāto iedzīvotāju interešu aizstāviešanu. Uh, sīkie lauksaimnieki par tādiem ir uzskatāti, bet nav skaidri definētas atšķirības starp dalību valsts un Eiropas Savienības kompetencēm uh, Un mēs aicinām īst, eh, nākt klajā ar politisko drosmi un de, eh, definēt šīs kompetences. Un mēs piedāvājam vairākus instrumentus un ieteikumus. Ieteikums definēt politiskos mērķus, kas būtu balstīti uz zemes direktīvām. Tālāk, paralēla un progresīva. Uh, to spēkā stāšanās attiecīgajos sektoros. Ziņojumā jūs redzat, ka mēs piedāvājam vairākus pasākumus, ko varētu izmantot zemes dekoncentrācijai. Mēs nākam klajā ar vairākiem ieteikumiem ziņojumu beigās, lai labāk varētu izmantot atsevišķas papildu pasākumus. Un to apvienojums varētu būt ar nozīmīgu ieteikumu Eh, pirmkārt, es gribu nosaukt eh, pārdalošo maksājumu, maksājumu griestus, jo mm, būtu absurdi atbalstīt eh, ar valsts atbalstu saimniecības, kas jau tā saņem, ievērojamas līdzekļus paredzēt mazo lauksaimniecību schēmu. Mūsu piedāvātais kalendārs varētu būt 17. gada budžeta pārskatīšana un nākošā KLP reforma 2020. gadā, bet par kuru ir jādomā jau tagad. Donc pour conclure, euh... noslēgumā. Šīs ziņojums aicina dalībvalstīm pieņemt adekvātus noteikumus un būtu vēlams, lai justīcijas tiesa rīkojas elastīgi, e, lai dalībvalsts pieņem pasākumus e, un noteikumus šajā sakarā un lai tiktu ņemta vērā vislabākā pieredze, kas jau ir norādīta ziņojumā. Noslēgumā ir jāatzīst atsevišķi trūkumi zemes režīmā, Eiropas Savienības un dalību valstu uh, līmenī dal, ir dalību valstīm jāuzņemas sava atbildība šajā sakarā un jānorāda, ka zemi nevar pārvaldīt tikai ar tirgus loģiku, bet tā ir teritorija ar kultūras, ekonomisku, sociālu nu, un vēsturisku nozīmi. Paldies! Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawa prezentācijā. Paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju. Pilnīgi noteikti izskanēs daudz jautājumu. Un, ja man ir jāsāk, tad vispirms es gribu apsveikt runātājus Tā bija ļoti interesanta prezentācija, bet pirmkārt es gribētu uzzināt, kāda bija jūsu informācijas avoti, jo e, šī problēma ir ar politisku svaru, un jautājums ir par to, kāda bija bāze, kāda bija avoti. Un otrkārt, Eh, izvērtēšana tiem instrumentiem, kas varētu būt pieejami Eiropas Savienībai un kādi instrumenti ir dalībvalstu rīcībā. Es jums piekrītu, ka eh, zeme nav tipisks produkts tirgū, bet šajā gadījumā kā interpretēt atsevišķus principus, kas ir pieņemti zemes tirgū. Šīs temats ir ļoti nozīmīgs daudzām dalībvalstīm. Protams, zemes koncentrācija arī ir problēma. Atvainojiet, es eh, rat ļoti izmantoju priekšsēdētāju šo privilēģiju un es eh, pārāk bieži neizsakos, bet lūk, eh, tagad es došu vārdu deputātiem. Ganz herzlichen Dank, habe ich jetzt die Ehre, dass Liels paldies! Man tagad ir gods izteikties pirmajai, tas man priecē, un arī es no savas puses vēlos jums sirsnīgi pateikties par jūsu prezentāciju. Dažreiz man ir tāda sajūta, ka mēs eh, kavējam laika ļoti sīkām lietām un aizmirstam patiesībā to, kādas lielas kustības Eiropā notiek. Un, piemēram, šī zemju pārdale, ko jū, par ko jūs stāstījāt, tas tā um, dažādās dalībvalstīs ir tā nemanāmi, tā kā attīstījies fenomens, taču lielākoties tas mūsu sabiedrību ietekmē tikai negatīvi. Es pilnībā nevaru atrast nekādas pozitīvas lietas, kas pamato to, ka arvien mazāk cilvēku piedara arvien vairāk zemju. Tas ir skaidri, ka tas, tā šī nav pozitīva attīstību. Runājot par tiešiem maksājumiem, jūs pieminējāt šo jautājumu, un šeit man interesētu jūsu viedoklis. Tiešie maksājumi, kur ir runa par uh, nomu paaugstināšanu, tas viss uh, nonāk pie īpašniekiem, un tas nozīmē, ka mēs Eiropas Savienībā uh, šādu attīstību, kad investori uzpērk zemes, atbalstam, un tad tie lauksaimnieki, kur ir atkarīgi no nomas zemēm, atrodas tādā situācijā, ka patiesībā no tās naudas, ko Eiropas Savienība vēlas viņiem nodot, neko nesaņem, jo ir jānodod atpakaļ eh, šiem īpašniekiem. Mani interesētu tas, Kādas ir jūsu aplēses par to, cik daudz no tiešiem maksājumiem nonāk tieši pie zemniekiem un cik daudz pie investoriem, kur atkal iepērk jaunas zemes? Paldies! Posel Hausling. Jā, es danke Ihnen außerordentlich. Liels paldies par šī pētījuma prezentāciju. Man šajā sakarībā jāatzīst, ka lauksimniecības zemju sagrābšana uh, Eh, daudzu ausību saistās ar to, kas notiek Āfrikā vai pat Āzijā, un Eiropā tā nebija aktualitāte. Taču, manuprāt, ar šo pētījumu mums šis eh, jautājums ir jāiekļauj Eiropas Unības darba kārtībā, jo šo zemju un īpašumu pārdāle ir Eiropas līmeņa jautājums. Un balstoties šo pētījumu var redzēt, ka mums ir, ir pienākusi situācija, kad ir jārīkojas. Jā, protams, um, jūs runājat par to, ka nav pietiekamu un pamatotu datu. Un tam mums ir nepieciešama caurskatāvība. Visās dalībvalstīs ir jāspēj konstatēt, kas, kur pērk zemi. Un tad var sākt rīkoties. Un otrs uh, aktuālais jautājums, ko lai dara, kad kapitāla sabiedrības kuras neiegādājas zemi, lai to apsaimniekot, bet vienkārši kā finanšu ieguldījums, kā lai rīkojas šādā situācijā, lai tiešām zeme paliktu pie tiem, kas to vēlas apsaimniekot un iegūst ienākums, nevis aplūkot to kā finanšu ieguldījumus. Ko mēs šeit varam darīt? Un jūs arī pieminējāt Ungārijas un Polijas piemērus, kā izmantojot šeit eh, tādus viltotos īpašniekus, nopērkt tik nopērta zemes, un kādas iespējas tad ir Eiropas Savienībai iesaistīties, un kur, piemēram, varbūt nacionālā līmenī pastāv normas, taču tās netiek konsekventi piemērotas. Ko mēs šeit varam izdarīt? Es uzskatu, ka tiešām ir nepieciešams uh, iegūt vairāk informācijas par to, kādā veidā un kuri notiek šie procesi, cik tie ir uh, apdraudoši un kā mēs šeit varam rīkoties. Jūs teicāt, ka šeit runa nav tikai par, ka šis jautājums ir jārisina nacionālām dalībvalstīm, bet šeit ir jā, jārisina šis jautājums arī Eiropas Savienībai. Jūs arī teicāt, ka mēs arī paveicinām šo procesu, ja konsekventi nepārdomājam tiešo maksājumu sistēmu. Es atceros tās diskusijas par tiešiem maksājumiem, kur uh, komisija piedāvāja uh, noteikt uh, robežas dažādu tūkstošu līmeņu apmērā, manuprāt, mums vajadzētu atgriezties pie šī risinājuma, jo mēs šo fenomenu tikai atbalstam ar tiešiem maksājumiem, un ja mēs nenosakam sliekšņus, tad uh, lielie uzņēmumi tikai turpinās profitēt. Gribētu arī ierosināt un lūdzu arī pārējās grupas iekļaut darba kārtībā to, ka mums vajadzētu runāt par uh, to, vai nevajadzētu sagatavot iniciatīvas ziņojumu, lai šo jautājumu iekļautu mūsu politiskajā darba kārtībā. Mūsu politiskā grupa to ļoti atbalstītu, ja mēs turpinātu aplūkot šo jautājumu, jo šajā pētījumā ir tik daudz interesantu datu, kas uh, vienkārši piespiež mums sagatavot iniciatīvas ziņojumu. Paldies! Pani Posu Hojbuš. Jā, herzlichen Dank. Jā, paldies. Esmu ļoti iepriecināta par šo pētījumu. Jūs šo problēmu esat skatījuši no dažādiem skatu punktiem un mēģinājuši izteikt arī ieteikumu Eiropas Savienībai, lai tā rīcība, kāda ir iespējama Eiropā, lai tās iespējas tiktu izmantotas un brīva zemes tirniecība ES nav uh, tieši pieejams kāds uh, risinājums, taču raugoties no vides uh, aspektiem, tāpat kā no teritoriālās uh, saskanības, uh, ir nepieciešams rīkoties, un paldies jums, problēma ir plaša, mums ir jāatrod ietvars, kā Eiropā varētu to kopā veidot. Man ir ļoti daudz jautājumu, bet uzdošu divus, trīs. Tātad vēlreiz par šo izveids iespēju. Jūs noslēgumā norādījāt uz brīvprātīgām vadlīnijām. Tādēļ mans jautājums, vai jūs esat paraudzījušies arī uz to, cik pazīstams šādas brīvu, brīvprātīgas vadlīnijas ir Eiropā un arī dalību valstīs, vai tās jau tiek pielietotas 125 valsts ir parakstījusi šīs vadlīnijas, taču tas nedomā, ka tās visās 125 tiek pielietotas. Tātad man interesē tas, vai jūs esat paraudzījušies uz to, kā tas Eiropas valstīs tiek īstenots. Un tad jūsu datu bāze ir par zemes matricām 4,3 miljonu hektāru zemes tiek pieminēti, un Ukraina, tāpat arī Krievija tika ietvertas, taču kopumā, ja mēs uh, uh, izvērtējam, ir dažāds hektors, hektāru skaits. Jūs uh, runājat arī par šiem pieejamiem materiāliem. Vai jūs esat to raudzījušies arī laika uh, vektorā? pēc šīs finanšu krīzes Eiropā vai um, zemes iegāde ir pieaugusi vai nē, vai arī tas ir bijis vienkārši tāds pastāvīgs izaugsmas punkts pēdējo 10-15 gadu laikā. Un pēdējais jautājums. Jūsu prezentācijā jūs uh, norādījāt, ka 3% uzņēmumu kontrolē 50% zemes Eiropā un uh, norādījāt uz šo procentu sadali. Un kāds ir šis sastāvs, vai Nu, pārsvarā šie 3% ir ārvalstu Eiropas eh, investoru vai holding firmas, vai jums ir kādi dati par šo punktu, vai tie drīzāk ir tādi tā kā, tādas tā kā aplēses un vērtējumi, nu varbūt, ka jums ir vēl kādi citi, eh, kādas citas piebildes. Tagad deskungs. Paldies, paldies par uh, šo prezentāciju. Es domāju, ka tas ir temats, ar kur mums vairāk jānodarbojas. Taču vai jūs esat uh, uh, izvērtējuši lielākās zemes sagrābšanas faktu, kas ir bijis Eiropā vispār? Tas ir sociālisms, kas zemniekiem atņēma visu zemi. Un vēl nu šodien mēs no tā ciešam sociālismu sekas, kādas ir bijušas, un tās mūs skar vēl līdz šodienai. Vācijā ir ļoti stingrs zemes aprits likums, un saskaņā ar šo likumu vienalga nevar novērst to, ka notiek koncentrācija, par ko arī esmu ļoti norībījies, domāju par Meklenburgu, Priekšpomerāniju un dažiem uzņēmumiem. Tur. Taču mums jāskatās viss no dažādiem uh, redzes punktiem. Esmu satraucies arī par to, ka Rumānijā jūs uh, run, uh, runājat par to, ka Rumānijā līdz 5000 uh, eiro uzņēmumi nesaņem naudu un tas neatbild. Neatbilst mūsu noteikumiem. To šādu lēmu ir pieņēmis acīm redzot Rumānijas valdība. Pie mums arī mazie uzņēmumi saņem izlīdzinošos maksājumus un Vācijā mēs pieņemam lēmumu, ka mazie uzņēmumi līdz 30 hektāriem saņem vēl pielikumu un tad eh, nākamā pakāpe ir eh, līdz 46 hektāriem eh, tiek vēl piemaksāts šādiem uzņēmumiem, un tas ir pozitīvi mazajiem uzņēmumiem. Bavārijā pārsvarā ir mazāku uzņēmumu. Nesen biju Tīringenē un biju uzņēmumos, kuros 800 um, govs ir 3500 hektāru platības, tiek apstrādāts un 261 uh, pamat īpašnieks uh, pārvalda visu šo zemi un uh, ka ir tā, tas nozīmē, ka uh, rēķinot uz īpašnieku pat nav trīs govis, arī šādas uzņēmuma formas ir iespējams un tas ir jāievēro, jo šeit uh, runa nav vispār normāli liela uzņēmuma, bet 261 um, uh, lauksaimnieks, kas kopā apsaimnieko šo uzņēmumu. Un šos uzņēmumus vajadzētu novērtēt atšķirīgi. Tāpat arī zinu, ka ja mēs uh, ieviešam augstākās robežas, lauksaimniecības reformas laikā to reformējām Vācijā pieņēmām lēmumu par piemaksu, nevis maksimālo apmaksas robežu, un tas ir juridiski pamatojams 200 hektāru un 400-500 hektāru uzņē, liels uzņēmums. Šeit jārisina šī problēma, taču iedarbība ir ierobežota, ja ir tādas maksimālās platības. Un tāds novērošanas punkts, kā jūs to iedomājat, es esmu principā pret jaunām institūcijām, bet tiešām varētu ļoti labi iedomāties, ka lauksaimniecības eh, direktorāts eh, varētu tādu novērošanas um, biroju izveidot, un tiešām ir nepieciešama rīcība Eiropas līmenī, lai mēs varētu pieņemt lēmumu, piemēram, ka dalību valstīm vismaz ir jā, uh, norāda, jā, reģistrē attīstību, lai mēs vienmēr būtu aktuāli informēti, ja lielie uzņēmumi ar kapitālu uh, uzpērk milzīgas zemes platības Eiropā, jo tas neatbilst uh, mūsu interesēm par labu attīstību Eiropā. Ja bym miał prośbę, abyście się Państwo może nawet. Un tagad man ir uh, lūgums. Es gribētu lai mēs parunātu arī par uh, problēmām Rumānijā, neesmu pārliecināts, ka mazie uzņēmumi uh, ir izslēgti no palīdzības uh, saņemšanas. Es domāju, ka tas deformē mūsu skatījumu. Varētu atgriezties vēl pie šī jautājuma. Un tagad uh, Budas kungs. Nē, pēc tam tagad Tarbēlas kungs. Paldies, priekšsēdētājs Mazie uzņēmumi saņem subsīdijas Rovānijā ar to nekādu grūtību nav, un tomēr. Runātāji norādīja uz zemes koncentrēšanos lielu investoru rokās. Tas atbilst patiesībai. Šeit mēs runājam par uh, uzņēmumiem no viss visas pasaules, un nopietni lielākā problēma ir tā, kā, kas saņem naudu. Naudu saņem nevis mazie lauksaimnieki, bet naudu saņem lielie investori. Domāju, ka mums ir jādomā par Eiropas politikas attīstību zemes tirgumu. Mēs Eh, tomēr neraugoties uz, uz to, cik tas varētu grūti, mums būs jāpieņem noteikumi nākotnē, jo mēs apdraudām paši sevi. Mēs piešķiram tiešos maksājumus, lai eh, saglabātu mazās fermas un mudinātu mazos lauksaimniekus, bet nauda nonāk citur, un tāpēc ir jārīkojas kā parlamentam bez kavēšanās. Paldies! Paldies! Un tagad Ja es pareizi saprotu, mazie lauksaimnieki saņem atbalstu. Tagad vārds deputātam Tārabēlam. Paldies, priekšsēdētāji. Ļu, pēc desakunga atbildot un e, nu, arī paturot prātā, ka pēc 45. gada eiro bija sadalīta divās daļās, e, tas bija izaicinājums, bet šodien e, Eiropa ir vienota un tas ir no ķēdes norāvies kapitālisms, kas sagrābi zemes ne tikai Eiropā, bet Āzijā, Āfrikā, citur problēma pastāv arī Rumānijā, jo tā ir valsts, kurai vajadzētu ar ļoti auglīgajām zemēm uzlabot savu produktivitāti. Un kas būtu lieliem investoriem liels ieguvums, protams, uz mazo lauksaimnieku rēķinu. Tāpat Beļģiģā mazie lauksaimnieki pārtrauc darbību zemes iekāro gan kaimiņi, gan, jo biežāk lielie lauksaimniecības ekonomiskie uzņēmumi, kas sagrauj cilvēcīgi izmēra saimniecības. Un mans jautājums ir vienkārši, ir bijuši izdevīgi palīdzības sadalījuma mehānismi Un es atceros arī griesta noteikšanai mm, grozījumu 200 tūkstoši eiro, kas ple, plenārsēdē tika sagrauts ar triju valstu pārsvaru 333 pret 334. Es atceros to ļoti labi. Un vai jūs nedomājat, ka laikā, kad tirgi ir pilnīgi norāvušies no ķēdes, mēs atsakamies no visa regulējuma, esam atteikušies no regulējuma pienam, no cukura atteiksimies pēc diviem gadiem, cenu nestabilitāte ir ārkārtīgi liela, tas ir lauksaimnieka e, ienaidnieks, vai nevajadzētu e, nomainīt šo atbalstu ar e, precikliskiem aizdevumiem, tād, kad labības tonna ir ar augstu cenu, nav vajadzīgs atbalsts peldošiem tirgiem, bet tad, kad mēs esam viļņa lejas daļā, tad par atbalstu ir jādomā. Un vai jums ir arī pa, dati par to, kas notiek starp lielajiem pasaules ražotājiem Brazīlijā, Um, savienotajās valstī, kas ir samazinājuši atbalstu, un mēs esam vienīgie muļķīši, kas paklausa PTO un uh, apgrūtinām dzīvi mazajiem ražotājiem. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. Paldies. E, šobrīd es neesmu noteicis ierobežojumu jūsu uh, Uh, runas laikam, bet tomēr vajadzētu iekļauties divās un nevis trīs minūtēs. Uh, Paldies, priekšsēdētājs. Es atgriežos pie Kais uh, kundzes sacītā, jo viņa nosauca nelikumīgā zemes iegādes Polijā. Tik tiešām Polijā pastāv likums, kas e, pasargā polijas zemes izpārdošanu, <clears throat> pasargā to no izpārdošanas ārzemniekiem. Tomēr ir ļoti daudzi ārzemnieki, kuri caur starpniekiem iegādājās zem pie mums. Jūs runājāt par 200 simtiem tūkstošu hektāru, un arī norādījāt to, ka šī parādība galvenokārt skar polijas rietumus. Vai jūs varētu mums norādīt, no kādiem avotiem jūs esat šo statistiku ieguvuši katru gadu? Polijas parlaments šo jautājumu skata ārlietu ministrs nāk vai ar ziņojumu par zemes iepirkšanu no ārzemnieku puses un katru reizi, kādu šo ziņojumu es klausos, ministrs norādīja, norādīja, runāja tikai par pāris simtiem hektāru, un jūs nosaucāt 200 tūkstoši. Es gribētu zināt, no kurienes jūsu rīcībā ir šādi dati. Paldies! Eh, Paldies, eh, priekšstādākungs. Es esmu paraudzījusies uz šo pētījumu un redzu, ka nav datu par Horvātiju. Tādēļ es eh, ļoti mm, gribētu zināt, kad mēs varētu saņemt datus par Horvātiju. Mm, mēs jau divus gadus esam pilntiesīgs ES loceklis un kad šādi dati tiks uh, apkopoti. Jautājumi, uh, par kuriem jūs runājāt, uh, par šiem jautājumiem atbildīgas ir um, mm, dalībvalstu valdības un tas ir lauksaimniecības platību izmantojums, un valdības pašas lemj par to. Horvātijā pēc sociālistiskās valsts pārmaiņu procesa mēs izmainījām likumus, nelielie lauksaimniecības uzņēmumi tika atgriezti to īpašnieku rokās, taču problēma, ar kuru mēs saskaramies, ir tāda, ka mazie lauksaimniecības uzņēmumi eh, nav vairs eh, dzīvotspējīgi. Un ekonomiskās programmas, mm, kādas bija, bija pamats eh, lauksaimniecības platību piešķīrumam pēc lielajām pārmaiņām. Protams, lielās korporācijas un uzņēmumi eh, rīkojas dažkārt veiksmīgāk, vai daudzkārt veiksmīgāk nekā mm, individuālajie uzņēmumi. Un tagad eh, lielie uzņēmumi dibina meitas uzņēmumus Horvātijā. Nu, piemēram, arī firmas eh, darbojas tā, ka dzīvnieki tiek organ, reģistrēti vienā uzņēmumā un zeme platības tiek reģistrētas uz citas vārdu. Ir arī tādas īpašas procedūras, saskaņā ar kuru uzņēmumi var saņemt vēl papildus zemes platības un noteikti tāda aizvien plašāka koncentrācija. Tas ir tas, kas pie mums notiek. Un tagad es domāju, ka ir augoties no Eiropas līmeņa jādefinē, vai uh, KLP tiek definēta kā mazo lauksaimnieku politika, un ja to vēlamies, tad jāpalīdz nacionālajām dalībvalstīm, jo ja nebūs mazu uh, ģimenes uzņēmumu, maz lauksainiecības uzņēmumu, tad, nu, būtībā nebūt, nebūs jau nekādas dzīves uz uh, lauksainiecības pratībās, fermas mazie uzņēmumi iznīks, mazie lauksaimnieki saglabā bio daudzveidību un ne tikai to viņš ražo pārtiku rītdienai un pateicoties viņam tiek saglabāta dzīve ciemos. Uh, Tas ir jāievēro un um, par to jādomā Horvātijā. Mēs redzam, ka mazie ģimenes uzņēmumi praktiski nu, nemaz vairs nav dzīvot spējīgi, jo tas gluži vienkārši nav iespējams un tādēļ um, jā, aktīvi jārīkojas. Jautājums Horvātijā, piemēram, ir tāds, vai mēs lielus ārzemju vai iekšzemes uzņēmumus atbalstām. Tas ir nozīmīgs jautājums. Ja mazais, ja mazais uzņēmējs pazūd, ja lauksaimnieks pazūd, tad apstāsies dzīve ciemos. Paldies! Priekšsādātāja kungs, um, paldies! Saka Milers kundze, paldies par uh, šo pētījumu. Tas ir sākums 35 gadus esmu lauksaimniece un zinu, ka struktūra pārmaiņas vienmēr ir bijušas un struktūra pārmaiņas zināmā mērā ir arī nepieciešams. Pirms 30 gadiem mums bija 18 hektāri, tagad 70. Ģimenei ir. Jā? Nav tulkojuma? Vai tagad viss ir kārtībā? Jā, tagad viss ir kārtībā ģimenei ir jāspēj nopelnīt iztikas līdzekļi, tādēļ uzņēmumiem ir jāaug. Taču daudzās jomās ir nepieciešams labot situāciju, Mums Vācijā ir vairāki likumi par zemes nomu, par apriti un arī par uh, zemes pārdošanu, taču šie likumi nav pietiekami, lai stabilizētu situāciju. Manā skatījumā ļoti nozīmīgi ir tas, ka ir uh, vajadzīgs um, noteikts sākums, taču mums ir uh, aktīvi jādarbojas. Agri ģenerāla direkcija varētu aktīvi strādāt un rīkoties, lai visās dalībvalstīs savāktu datus, lai ar to nodarbotos dalībvalstis bez šiem datiem un bez šī pamata. Precīzi izvērtējot valsts, mēs nemaz savādāk nespēsim iejaukties Vācijā. Uh, mazajiem uzņēmumiem ir priekšroka, tie tiek veicināti. Citās valstīs ir aizvien vēl apvienotās prēmijas, tātad šeit nav šī kopa KLP īstenota un, neskatoties uz to, arī no privātiem lauksaimniekiem viņu īpašums ir jāaizsargā. Manā skatījumā tas ļoti nozīmīgi, tātad dati. Otrakārt, dažādi likumdošanas procedūras salīdzinājumi lai zinātu, cik uh, lauksaimniecības zemes nomā lauksaimnieks pats. Tie ir visi tie pamati, kas mums ir jāapkopo, lai patiesi pēc tam varētu izdarīt pareizos secinājumus. Un man liekas, ka tad, kad tas būs izdarīts, tad mēs patiešām varēsim runāt par faktiem un padomāt, vai mēs varam būt aktīvi turpmāk Eiropas līmenī. Nākamreiz runātais Garāno kungs. Priekšsēdētāja kungs, es esmu ļoti iepriecināts un, un piedalīties šajās diskusijās. Man liekas, ka tā patiesi ir problēma un mums ir jāturpina darbs pie šī jautājuma. Es domāju, ka nākotnē ES mēs saskarsimies ar nelīdzsvarot attīstību reģionos ES. KLP un lauku vide, tā kā runāja arī pēdējā runātāja, es domāju, ka Šī attīstības koncentrēšanos ir, um, diemžēl, tāda, um, pret kur ir jācīnās. Un uh, uh, jācīnās arī pret uh, izceļošanu no lauku vidas. Mēs gribam saglabāt lauku vidi, ja zaudējam darba vietas koncentrācijas dēļ, tad būs mazāk kaimiņu, vairāk hektāru, bet nu mazāk kaimiņu viens otram mums jākoncentrē mūsu uzmanību uz šo jautājumu un jānovērš šī koncentrācija. Kādēļ tas tā notiek? Tādēļ, ka brīdī, kad tiek nodota uh, kāda cita rokās uh, šī lauksaimniecība, viņam ir nepieciešama nauda. Un bieži šī nauda ir pamats uh, nu, dzīves. Uh, uh, posmam, kad cilvēks saņem tādu tā kā, nu, tā kā pensiju, tas tie ir pensijas līdzekļi, un līdz ar to ir jāpalīdz jaunajiem lauksaimniekiem, lai viņi varētu uh, lauku vidē sākt strādāt. Tātad divi jautājumi par pētījumu. Pirmais, vai jūs raudzījāties uz iespaidu, kāds ir um, suburbānā vidē, kad lauksaimniecības zemes tiek pārveidotas par celtniecības um, celtniec, par zemi, kur ir atļauta celtniecība, māja celtniecība. Un otrais uh, meži ir tāds dabisks uh, process, meži sāk uh, au, uh, meži au, koki sāk augt uz uh, neapstrādātiem laukiem, vai šis um, fenomens arī ir skatīts. Paldies. Un nu, tagad par koncentrācijas jautājumu runājot. Es domāju par Eiropas lauksaimniecības modeli. Es domāju par konkurētspējas jautājumu Eiropas lauksaimniecībai visas pasaules kontekstā. Paldies! Gožievskas kundze saka, es gribētu pateikties par šo iespēju un šo um, pētījumu. Tiešām vajadzētu uh, sastādīt pašiniciatīvas ziņojumu. Polijā mēs saskaramies ar uh, baža ar tādu situāciju, ka pāris gadus jau poļiem ir nu, tiešām bažas par šādu praksi, ko aprakstījāt, vai no 2016. gada 1. janvāra polijā zemi masveidā neuzpirks ārzemnieki. Tie, tie tie jautājumi, ko uzdodam, tas tiešām ir sociāls uh, un izšķirīgs jātājums. Ir tādi vispārēji pētījumi par ES kopumā par um, īpašumtiesību uh, struktūras izmaiņām, ir jāpievērš tām problēmām, kādas ir Eiropas austrumos mūsu valstī zeme ir mazāk dārga nekā rietumos, un tas piesaista investētājus, taču vietējie iedzīvotāji gribētu, lai viņi varētu saglabāt šīs zemes un nodrošināt arī to, ka šī nacionālā bagātība tiek aizsargāta. Uh, ļoti konkrētos gadījumus no ārzemniekiem, un tādēļ es tiešām lūgtu izstrādāt pašiniciatīvas ziņojumu. Un vēl viens jautājums. Es gribētu uh, uzzināt, kāds ir informācijas avots, uh, kas jums uh, ļāva uh, šos datus par poliju apkopot. Paldies tagad, uh, Andriju kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es gribētu teikt paldies uh, mūsu pētījumu prezentētājiem par prezentāciju. Tāpēc, ka redzam, ka uh, rezultāti skar lauksaimniecību uh, kopumā, un uh, es gribu teikt, ka arī es atbalstu pašinstīvas uh, ziņojuma uh, iniciatīvi un nevajadzētu pat e, īpaši gaidīt. E, tas, e, ko dzirdējām, šeit runā par pamatu jautājumiem, par tēmi kā resursa un papildus tam ir holistiska pieeja lauksaimniecībai, kad tas neat, kad runājam par cenu mainīgumu un darba vietām, darbietām un teritoriju laboratorija un uh, agronomija, un tad, uh, kad uh, valsts politika neatbilst attīstībai, tad ir jārunā arī par politiku, ko esam izveidojuši, un tās ietekme. Un tā tas arī, kad valsts politika ar tiešiem maksājumiem un atdalītajiem maksājumiem nav efektīva, tad nu nevar gaidīt, ka spekulanti. Jā, ierodas un uzpērk zem un rada tādu koncentrāciju, ja netiek noteikti griezt, tad dodam visas iespējas lielajiem investētājiem mm, koncentrēt zemi, līdz ar to pazūd mazie ražotāji, mazie lauksaimnieki. Un eh, tad lauksaimniecība nav viss teritoriāla eh, politika, bet tā ir tikai tīri finanšu eh, instrumentu loma, lai īstenotu pašu interesi. Un, nu, uh, runājot par uh, valsts politikas uh, ilgtspējību. Tātad mm, es arī gribu uzdot jautājumus, uh, kādi ir avoti jūsu pētījumā. Mums ir nepieciešama tāda pamata diskusija par KLP un nodarbinātību un teritoriju. Vai ir uh, kāda statistika par nodarbinātību darba vietām uh, teritorijās, un vai šī koncentrācija uh, ir uh, identiski visās teritorijās, jo, es gribētu teikt, ir šī valsts politika, ko esam ieviesuši, nu, ir maksājums zonas, kas koncentrēts. Tātad priekšstādiekungs es arī gribētu atbalstīt ideju par pašiniciatīvu ziņojumu ļoti ātri, lai, nu, mēs varētu izstrādāt pēc 2020. gada jaunas politikas. Tagad Zebegas kungs. Mulțumesc mult, domnule președinte. <clears throat> Într-adevăr, uh, acest proiect este un proiect... Uh, Paldies, priekšsēdētājiem. Šis projekts ir ļoti laba iniciatīva un dotu mums vielu uh, pārdomām. Tomēr, kā jau kolēģis sacīja, mums ir jā. Ja jāskata šo datu izcelsme. Runāju par datiem, ko jūs prezentējat. Kāpēc es to saku? Jo prezentācijas atsaucēs jūs nosaucāt eh, avīzes rakstu, kas ir lauksaimniecības ministra intervija. Un būtu eh, svarīgi tas, kā tās struktūras, kas šos jautājumus risina dalību valstīs, ka jūs ar tām uzturētu kontaktus, lai saņemtu visprecīzāko informāciju. Ja jūs e, citējat avīžu rakstus, tad informācija var tikt novirzīta nepareizā virzienā. Kā sacīja Dēsakungs, mēs varam nonākt pie uh, pilnīga apjukuma. Mēs varam domāt, ka Rumānijas lauksaimnieki nesaņem subsīdijas bet tie to saņem, sākot no 0,3 hektāriem, nav atšķirības starp Rumāņu lauksemniekiem un citu valstu lauksemniekiem, un saskaņā ar jauno programmu mazie lauksemnieki saņem papildu maksājums, lai e, tas būtu kā pamudinājums ražot tirgumu. Es gribētu zināt komisijas nostāju šī ziņojuma sakarā, vai šeit ir kā Eh, kāds klāt no komisijas. Būtu interesanti noskaidrot komisijas viedokli. Turklāt, savā pētījumā jūs varētu mūs informēt par to, kāda varētu būt risinājuma no statistiska viedokļa. Kā mēs varam novērst uh, zemes sagrābšanu ārzemnieku puses. Vai, mums vajadzētu dot iespēju vietējiem lauksaimniekiem iegāties zemes. Domāju, ka projekts ir ļoti labs, es atbalstu pašiniciatīvu ziņojumu, bet ir svarīgi izmantot pareizes references no kompetentiem avotiem. Nākošais runātājs e, deputāts Dantēns. Paldies, priekšsēdētāji! Pētījums ir ļoti interesants man nav bijis laika to izlasīt pilnīgākā veidā, bet šķiet, ka zemes īpašuma tiesību jautājums ir e, sarežģītāks nekā tas, kā mēs to skatām šobrīd. Vai mēs runājam par zemes izmantošanu vai par zemes īpašuma tiesībām? Atgādinu, ka zemes e, īpašuma tiesības ir dalībvalstu kompetence, un katrā valstī noteikuma atšķirst eh, šīs detaļas dokumentā nav analizētas. Francijā, eh, kas lauksaimnieki bija 75% īpašnieki e, lauksaimniecības zemēm šodien viņi ir mazāk nekā 15% īpašnieki. Gadu gaitā ir likumdošana mainījusies, kas ir apgrūtinājusi paplašināšanos, kas ir mēģinājusi e, saglabāt e, iepriekšējās struktūras, bet tas viss nav vainagojies panākumiem. Turklāt uz uzņēmumu ir dažādu veidu, kurš ir lauksaimniecības uzņēmuma īpašnieks, vai tās ir vairākas ģimenes, kas izmanto šo zemi, ko mēs saucam Francijā par grupējumu, vai tā ir, tas ir kapitalistisks uzņēmums, kam nav nekāda sakara ar lauksaimniecības uh, uh, uzņēmumu. Domāju, ka jāskata arī šīs detaļas. Turklāt ir jāņem vērā eh, par to, kā, par kādām zemēm mēs runājam. Es nāku no kalnu reģionu, kur zemes ir izmantojams trīs mēnešus gadā, un ģimenēm vienmēr ir bijušas lielas zemes eh, platības nelielas ielajā un lielas kalnos, un tomēr tie visi ir zemes hektāri vai tie ir ar tādu pašvērtību kā Parīzes uh, uh, reģionā. Nē, mums vajadzētu diferencēt juridisko ietvaru, sociālo un ekonomisko vērtību zemē. Un tāpat, kā jau to norādīja kā mēs skatām pilsētas spiedienu jautājumus. Francija ir sadalīta departamentos pēdējo 40 gadu laikā, un Francija ir zaudējusi aptuveni vienu departamentu platību pilsētvidas spiediena dēļ. Tas notiek vide, vidēji desmit gadus arī tāpēc, ka zeme ir aizaugusi ar mežu. Arī tas ir jāņem vērā, ir jāveido vispārīga pieeja un ne tikai e, ņemot vērā atbalsta sadalījumu, kas ir ar savu ietekmi, bet tikai vienu no daudzām. Paldies. Nākošais runātājs deputāts Dorfman. Paldies, priekšsēdētāji. Šodienas uh, diskusija man daļēji pārsteidz. Ja mēs palūkojamies uz pamatkustībām Eiropā, tad ir uh, tā bīstam uzreiz runāt par uh, zemju sagrābšanu. Tiešām būs tādas darbības, kas atbilst šai kategorijai, taču ir vesela virkne dažādu zemju darījumu, kuru mērķis ir, lai ģimenes uzņēmumi varētu paplašināties, vai kā Rumānijas kolēģis pirms tam teica, es, piemēram, Tas attiec uz Itāliju, kur Itālijā daudz jauni cilvēki pēdējos gados ir eh, izveidojuši jaunu eksistenci Rumānijā, ir uzpirkuši tur zemi un saimnieko kā lauksaimnieku. Vai to var uh, apzīmēt kā zemju sagrābšanu, vai tā ir slikta darbība? Un arī mūsu kolēģi teica, ka zemju pirkšana vienmēr ir eh, jau no paša sākuma negatīva lieta, taču brīvā pārvietošanās brīvība un eksistences izvēles brīvības taču ir pamatvērtības Eiropā. Un, piemēram, Ungārijā šī situācija ar šiem kabats līgumiem, tas notika tādēļ, ka valstī nebija iespējams citādā veidā normāli zemniekiem iepirkt zemi. Taču interesantais šajā pētījumā, un kam es arī piekrītu, ir tas, ka mūsu politikas, mūsu lauksaimniecības politikas Uh, sekas uz uh, zemju koncentrēšanos ir jāizpēr daudz rūpīgāk. Un šeit arī manā valstī Itālijā varētu apkopot datus un palūkoties, kur ir šie 3-4% lielo uzņēmumu, kas saņem uh, atbalstu, kas tie ir, jo parasti tās nav tādas vienkāršas personas, bet tādas personas, kuriem nav nekāda sakara lauksaimniecība. Un šeit mums tiešām vajadzētu rūpīgi palūkoties, ņemot vērā to, ka mūsdienu finanšu pasaulē peļņas gūšana ir kļuvusi tāda relatīvi grūtāka, un lielie uzņēmumi, kuriem ir daudz kapitāla, meklē drošus peļņas ieguves veidus, un mēs ar savu lauksainicības politiku veicinam to, ka investīcijas e, zemē ir drošas investīcijas, kas nes peļņu, un tas noteikti nav mūsu politikas mērķis. Paldies! jedno słowo komentarza. W Polsce ļoti īsi komentēšu sacīto. Piemēram, Polijā atsevišķos gadījumos Nīderlandieši ir nopirkuši 100-150 hektārus. Šie cilvēki dzīvo Polijā, apstrādā zemi un tas tiek uztverts pozitīvi. Ja šīs Ja šie cilvēki dzīvo polijā, tur strādā, mēs to uzskatām kā pozitīvu koncentrāciju. Bet mūsu prāt sagrābšana notiek tad, ja attiecīgā persona aktīvi nestrādā lauksaimniecībā. Jā, Arkungs. Jā, Dank, Paldies. Paldies, priekšsēdētā. Es domāju, ka īpašums ir būtisks. Tas ir tāds uh, strīdīgs jautājums ar un ir teiciens, ka īpašums um, sabojā. sabojā raksturu, tādēļ vajag visu valstiskot. Taču šeit jāvalda taisnīgai sistēmai, jābūt taisnīgam sadalījumam. Un lauksainicības zemes ir īpaša īpašuma forma, mums ir jānodarbojas ar šo problēmu. Tas pirmkārt. Tad es vēl gribētu pieliet ūdeni vīnam. Mēs nevaram taču apsūdzēt tiešos maksājumus par visu. Piemēram, Vācijā tiešie maksājumi vairs nav tik svarīgi, jo zemnieki pērk uh, zemi neatkarīgi no tā, vai viņiem ir tiesības saņemt atbalstu vai nē, un neatkarīgi no tā, vai vispār kādreiz nākotnē varēs saņemt šos uh, tiešmaksājumus. Tikai tāda norāda. Pierakstīju trīs lietas. Pirmkārt, esmu pateicīgs par to, ka ir šāds pētījums, mums ir nepieciešams vairāk analīžu, un tad, kad mēs analizējam, tad mums ir nepieciešama arī pamat pamatprincipi. Šeit var redzēt, ka ir ļoti dažādi skaitļi, var redzēt, ka analīzes ir ļoti dažādas. Šeit ir runa par 5% atbalstu tiesīgo un tad 0,8%. Un tad, kad mēs analizējām, tad mums ir jāizstrādā kopā dalībvalstīm tāda sistēma, lai šie dati būtu arī salīdzināmi. Es pieļauju, ka daļai šie dati nav salīdzināmi, tad, kad piedāvā piemēriem kā datu apkopošanas eh, institūcija izmantot ģenerāla direktorāti, tad es to atbalstītu. Tad vēl mums ir diskusijas par to, kas ir liels, kas ir mazs, konkurence, kā mēs veidojam šos tieši maksājumus un tā tālāk un tā joprojām. Protams, rezultāts par to, ko vajag, ko var un darīt Eiropas Savienība šajā koncepcijā. Tātad es atkārtojos īpašums ir eh, būtiska lieta un zemes īpašums ir īpaša īpašuma, eh, īpašuma veids, un tādēļ mums ar to ir jānodarbojas. Un, ja tiks sagatavots iniciatīvas ziņojums, tad es to atbalstītu. Mums būtu iespēja tad eh, komitejā un plēnumā arī par to diskutēt. Paldies! Pan poseł Janusz Buciowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję. Nākošais runātājs deputāts Vojčehovskis. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par sagatavoto pētījumu, kurā ir dati, kas atbilst arī mūsu novērojumiem. Bet es gribētu atgriezties pie zemes koncentrācijas problēmām, kāds ir labums no un ieguvums no aizvien lielāk kam saimniecībām. Izpēta braucienā Somijā es uzzināju, ka 90. gadā bija 130 tūkstoši saimniecība ar 17 hektāriem un apgrozījums 1 miljards 600 eiro. Šobrīd ir 54 tūkstoši uzņēmumu un e, ieņēmums pusmiljards eiro. Šie uzņēmumi, kas ir koncentrēti, dod mazāk ieņēmumu nekā mazie uzņēmumi iepriekš. Kāpēc koncentrēt zemi? jo mēs eh, neražojam intensīvāk vai vairāk. Pilnīgi pretēji, mēs darām visu, lai ierobežot lauksaimniecības ražojumu. Attiecīgi, es neredzu iemeslu, kāpēc Eiropas Savienības lauksaimniecības politika dotu koncentrācijas, nodrošināt koncentrācijas iespēju. Tas ir pret pretrunā ar lauksaimniecības interesēm un rūpēm par dabu. Tādējādi tas ir vēl viens iemesls dziļākām pārdomām par to, kādu lauksaimniecību mēs vēlamies. Protams, pastāv atšķirības starp dalību valstīm, bet Mums ir jārada visi labvēlīgi apstākļi mazajām saimniecībām, ģimenes saimniecībām, lai tās varētu darboties bez traucējumiem. Un vēl viena piebilda priekšsādātāji. Mēs saskaramies ar nopietnu problēmu eh, sa dēļ nevienlīdzībām Eiropas Savienības tirgus iekšēnē. Mums ir viena ļoti bagāta Eiropa austrum, rietumos un ļoti trūcīga Eiropa austrumos. Līdz ar to mums ir jāmeklē risinājumi, kuri dotu iespēju aizsargāt lauksaimniekus šajā austrumu daļā, tāpēc, ka mēs ja mēs atvērsim eh, zemes tirgu pilnīgi brīvi, tad šiem mazajiem lauksaimniekiem nebūs nekādas protekcijas. Priekšsēdētāji neliela īsa piezīme. Šo mazo uzņēmumu saimniecību lielums ir dažāds, un arī šeit mums būtu jautājumi. Nākošais runātājs. Paldies! priekšsēdētāji. Es gribētu sākt ar to un teikt, ka šis pētījums ir ļoti būtisks, jo lauksaimniecība un lauksaimniecības platības ir pamats visam tam, kas notiek saistībā ar mūsu lauksaimniecības ministriju. Kur ir institūcija, kurai jānodrošina sociāla atbildība? Investori tiecas pēc peļņas Viņu mērķis ir izmantot lauksainiecības uh, zemes, uh, lai tās pirktu un gūtu pēļņus, taču kas notiek ar erodēto zemi? Tādēļ, manuprāt, mums ir jāsagatavo iniciatīvas ziņojums. Tādējādi mēs varam izteikt priekšlikumus. Varbūt, ka mums vajadzētu apkopot labās prakses no visām dalībvalstīm. Bulgārijā mums pastāv politika attiecībā uz arendēto zemi. Tas ir saistīts ar lauksaimniecības platību attīstību. Ja lauksaimniecībā nodarbojas vairāk cilvēku, tas nozīmē lielāku nodarbinātību. Zeme nodrošina maizi, nodrošinam maizi katru dienu, tas nodrošina sociālo drošību laukiedzīvotājiem. iedzīvotājiem. Mēs cenšamies eh, koncentrēt lauksaimnieciskās darbības, lai nodrošinātu šos procesus. Un tad mēs saskaramies ar uh, cilvēku aizplūšanu no kalnu reģioniem vai citiem reģioniem, tad mums ir nepieciešama taisnīga politika. Un tamdēļ mums ir jāsalīdzina situācija, kas notiek ar tiešiem maksājumiem. Mūsu labās apņemšanās finansēt mazos uh, zemniekus novada patiesībā pie tā, ka mēs veicinam, atbalstam lielos investorus, jo nauda beigās nokļūst viņu kabatās. Paldies! Köszönöm szépen a az előadó szóba hozta a magyar zsebszerző. Liels paldies, saka Erdos kungs. Jūs runājāt par šiem kabatas līgumiem Ungārijā, un Dorfana kungs runāja par uh, starpniekiem. Šīs parādības, uh, to iemesls esot saistīts ar uh, juridisko ietvaru, uh, Kadastrā likumi balstās uz dāņu un franču sistēmām, un balstoties uz to visu, mēs Ungārijā esam pieņēmuši mērus, mēs esam konstatējuši, ka pastāv problēmas. Taču mēs, protams, cīnāmies par lielāku taisnīgumu. Uh, Austrijas eh, zemju īpašnieki uzpērka zemi pie mums, izmantojot starpnieks, taču, protams, ka viņi nedzīvo paši Ungārijā. Un gribēju vēl piebilst, ka tas, kas notiek Dānijā un Francijā, tur ir eh, laba lieta un pareiza, jo, manuprāt, Tur zemju pārdales, visi likumi, kas ir saistīti ar zemes īpašumiem, ir labas lietas, taču um, Ungārijā iespējams šī sistēma nedarbojas, un arī Ungārijā jānodrošina taisnīga sistēma. Paldies! Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zaprezentowane diskusijas noslēgšanai deputāts Kādirovskis. Paldies priekšsēdētājiem. Šis pētījums ir ļoti noderīgs uh, un paldies par to. Jūs uh, uh, norādījāt uz lielām bažām attiecībā uz zemes piesavināšanos un koncentrēšanos. Jūs runājat par spekulatīviem pirkumiem. Tie galvenokārt attiecas uz Austrumēro, Poliju, Ungāriju, Rumāniju. Jūs runājāt par viltus starpniekiem Šeit ir runa par cilvēkiem, kam ir polijas pilsonība, kam ir tiesības iegādāties zem polijā. Bet kur slēpjas problēma? Problēma ir tā, ka viņi saņem finansējumu no ārvalstu spēlētājiem. Tēc pagaidu perioda, kas pagaidām aizliedz ārvalstniekiem pirkt polijā zemi, šie um, ārvalstnieki sagrāv šo zemi. Ehm, Tāda jāda saskaņā ar statistiku mums nav ārvalstu īpašnieku, un kā sacīja Ungāru kolēģis, mūsu tiesībās ir vairāki noteikumi, ehm, aģentūra, kas pārvalda zemes iepirkumus, mums ir noteikti sliekšņi attiecībā uz uh, Uh, zemes platībām un uh, platībām virs 300 hektāriem šajā aģentūrā ir pirmpirkuma tiesības. Uh, zemi iegādāties var fiziska persona. Ja tas ir uzņēmums, tad mēs saskaramies ar noteikumiem, kas ir nepilnīgi vai neskaidri. Ir šie trūkumi jānovērš, ir jātiek galā ar zemes spekulāciju, jo šobrīd mēs saskaramies ar ļoti no, nopietnu problēmu. Eiropas komisija, kas ir līguma sargātāja, apgalvo, ka šie likuma projekti, kas ir paredzēti zemes aizsargāšanai, ir pretrunā ar Eiropas likumdošanu. Mums parlamentā ir jāķers pie šī jautājuma maksimāli drīz. Mums ir jāicina komisija mainīt savu pieeju, jo šobrīd komisija rīkojas spekulantu interesēs. Un vēlreiz paldies par šo pētījumu. Paldies! Un tagad es gribētu dot vārdu komisijas ģenerāldirekcijas pārstāvim. Paldies priekšsēdētāji, paldies par iespēju īsi komentēt šo pētījumu. Pirmkārt, jautājums, kuru mēs skatām, kas ir daudz plašāk zemes īpašumtiesības un to tālāk nodošana ir ļoti E, komplicēts, un šeit ir vajadzīgs daudz vairāk analīzes, pirms mēs varam izdarīt secinājumus. Mēs apsveicam pētījumus, meklējot jaunus datus un ievirzīt diskusiju, tomēr ziņojumā ir sajaukti dažādi jēdzieni, nedodot skaidru izpratni par to, ka e, kas ir zemes sagrābšana, savukārt esošie pētījumi tiek interpretēti vienpusīgā veidā. Domāju, ka tas ir tipisks piemērs eh, sagrābšanai, kas tika pre pre prezentēts, kas nāk no Eiropas komisijas novērtējuma, kurās nolūks bija skatīt tiešo eh, maksājumu ietekmu uz struktūrālu pārmaiņām. Un šeit mums ir eh, zināmas struktūrālas izmaiņas, kas tiek izmantotas kā pierādījums saistībā ar zemes sagrābšanā eh, notiekošo. Runājot par zemes sagrābšanu, vēl nav autoritatīva eh, lēmumu par to, kā šo jēdzienu izmantot, bet nepārtraukt tiek sak, eh, sajaukts le, zemes sagrābšanas un koncentrēšanas jēdziens. Mēs Eh, neapgalvojam, ka tas nav nopietnas jautājums, un abos, eh, un divos eh, pētījumos ir veikta plaša analīze, taiskaitā attiecībā uz saistības starp tiešiem maksājumiem un zemes tirgu, bet dati vietējos gadījumos nesniedz pierādījumu šī procesa apjomam un nozīmīgumam. Ir kombinēti specifiski gadījumi dažās dal dalībvalstīs, un labākajā gadījumā tas pierāda to, ka šie dati ir margināli Eiropas Savienības līmenī, jo pie minētās platības atbilst 0,1% eh, no lauksaimniecības zemes. Turklāt Uh, koncentrācijas analīze ņem vērā tikai platības virs 100 hektāriem, nenorādot, kāpēc šis patvarīgais slieksnis, kas ir ļoti atšķirīgs uh, labībai, lopkopībai, citām kultūrām, tiek izmantots uh, kā būtisks arguments. Tālāk sagrābšanas un koncentrācijas gadījuma saistīšana netiek izskaidrota un e, tiek e, nereti izmantoti sajauktā veidā un nav atsauces uz institucionālu kontekstu, kurā e, koncentrācija notiek. Ir tiesa, kā un jāatzīmē, kā dažādām dalībvalstīm ir dažādi noteikumi ne tikai zemes nodošanai, bet arī mantošanai, un mēs esam uh, novērojuši, ka zemes rentēšana ir no 80, starp 20 un 80 procentiem, vidēji tie ir 50 procenti. Dažkārt analīzē e, sajauc maksājumu saņemšanu, piesaisto sagrābšanas gadījumiem, neņemot vērā to, ka KLP maksājumi tiek saistīti ar esošajiem datiem. Pirms 20 gadiem eh, maksājums bija saistīts ar eh, produktivitātes līmeni, šobrīd ar zemes platību, un mēs nekāds nenonāksim pie situācijas, kur vienam, ikvienam lauksaimniekam ir vienāda lieluma saimniecība. Tas nav reāli. Visbeidzot, saiknes starp lauksaimniecības eh, uzņēmumiem pār, un uh, ražošanas ķēdi nav pilnībā pamatota. Mums ir visai atšķirīgas situācijas dažādās Eiropas Savienības daļās. Un noslēgumā daži jautājumi attiecībās produktivitāti un uh, lauku iedzīvotājiem. Un tagad par ieteikumiem. pētījumā ir trīs. Viens bija attēls ar pieciem esošajiem KLP elementiem. Mēs varam eh, ne, nebeidzami diskutēt, vai uh, tie ir uh, pareizi, bet šis fokus norāda mūsu galveno prioritāti - zemes izmantošana, zemes izmantošanas mainīšana un ir divas alternatīvas. Viena ierobežojums kapitālam zemes iegādēji. Zeme ir nekustams ražošanas faktors, un tas ir vairāk nekā divas trešdaļas pavatlīdzekļu. Jautājums ir, vai mēs eh, skatām no politiska viedokļa tirgus neveiksmes eh, postfaktum, vai mēs mēģinām anticipēt tos, ierobežojot kapitāla eh, nodošanu, kas eh, var izraisīt vairāk politisku, politikas kļūdu. Vēl viens priekšlikums bija pretciklisks atbalsts. Tas tika plaši izmantots savienoties valstīs, mēs rezultātus redzam zem eh, rezultātus zemes izplatīšanā, koncentrēšanā. Mēs esam redzējuši ziņojumus par nestabilitātes ietekmu uz citiem, jo eh, eh, lauksemniekiem ir jāņem vērā tikai laika apstākļi, ko tāpat lauksemnieki nevar kontrolēt, un saimniecības lielums, jo piensaimniecībā ir šāda precikliska pieeja. Domāju, ka tas viss kļūst par debašu centrālo jautājumu, bet mums ir jānonāk pie konkrētiem secinājumiem par to, kas ir jādara, ir vajadzīgs vairāk detaļu un pamatinformācijas, un es domāju, ka drīzumā mums būs jauni dati no Eurostat struktūrālā pētījuma, kur mēs varēsim uh, izsakot pārmaiņām Eiropas lauksaimniecībā pēdējos desmit gados un tad runāt konkrētāk par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Domāju, ka pēc šīs uzstāšanās mēs lūgsim komisiju mums sagatavot informatīvu ziņojumu pār šo tēmatu uz uh, uh, rudens pusi, lai mēs varētu labāk izprast komisijas argumentus. Un tagad lūkšu ekspertus neieslīgt polemikā, bet mēģināt īsi atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Paldies, un paldies arī par uh, plašajiem jautājumiem. Ir ļoti jauks saņemt šādu atgriezenisko saiti par mūsu ziņojumu. Es laikam sākušu ar informācijas avotiem, jo ļoti daudz uzdevu jautājumu par to. Protams, uh, viss atsauču saraksts ir pieejams uh, mūsu pētījumā, taču pieminēšu galvenos uh, avotus. Tie bija divi Viens ir factor markets pētījumu, uh, pētījumi, kurus uh, finansē EC, un īpaši šis pētījums ir no 2012. gada, kur ir uh, nomas un tirzniecības tirgu regulējums lauksensības zemēs. Šeit tika aplūkot tāda aspekts kā ārvalstu investoru dažādās investīcijas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mēs arī guvām informāciju no Agrainas uh, iniciatīvas ziņoja no ekonomikas, um, sociālajā un ekonomikas lietu komitejas. Un man ir ļoti interesanti, ka jūs arī vēlaties veikt pētījumu, jūs varat konsultēties. Tad ir arī pētījums no 2015. gada par um, šo fenomena apdraudējumu. Arī tieši šis gadījums par Poliju tika ņemts no šī iniciatīvas ziņojuma. Un trešais uh, galvenais informācijas avots bija grāmata, kur TN publicēja 2013. gadā Šeit mēs noalgojām 13 vietējos nacionālos eh, pētniekus eh, dažādās dalībvalstīs eh, par visai um, Eiropai. Tās, tie pārstāvēja zemnieku organizācijas, dažādas sabiedriskās organizācijas, un komisija arī šeit arī tika veikts eh, darbs uz vietas, eh, apkopojot datus, un man šķiet, ka tajā pašā gadā mēs šos rezultātus publicējām eh, parlamentā. Manuprāt, jūnijā jūs varat iepazīties ar šī pētījuma rezultātiem. Ceru, ka es pietiekam atbildēšu jautājumu par informācijas avotiem, kurus izmantojām. Tad runājot par to, kādas iespējas Eiropas Savienībā ir rīkoties, lai pārtraukt šo lauksnes zemes sagrābšanu Jā, pirmkārt ir skaidrs, ka ir nepieciešama darbība visas Eiropas Savienības līmenī, lai cīnītos ar šo problēmu. Pastāv dažādās dalībvalstīs labās eh, prakses eh, pieredzes, piemēram, eh, Safer sistēma Francijā, kur vietējās pašvaldības var noregulēt zemju pārdali. Mūsuprāt, šis ir labs piemērs, taču, ja nebūs spēcīgas pieejas visas Eiropas Savienības līmenī, tad uh, Par spīti šīm labajām pieredzēm šis process netiks apturēts visā Eiropas Savienībā. Un problēma, kur konstatējam, ir tāda, ka attiecībā uz regulējumu rīkoties ar zemi Eiropas Savienībā, šeit pastāv tādas um, personīgās eh, bāžas atkarībā no dažādiem viedokļiem, kas eh, valda, piemēram, atkarībā no tā, kam pieder šī zeme, kā tā tiek aplūkota, vai kā prece, vai kā uh, dzīves vieta, vai kā ikdienas ienākumu gūšanas avots, vai arī tas ir kā aizsargājams vides resurs, Un šeit ir nepieciešama drīzāk tāda integrētāka pieeja un vispārīgākā izpratne par to, kas ir šī zemju sagrābšana. Iespējams, ka šeit var sagatavot uh, ieteikumus un izmantot uh, arī vadlīnijas par lauku mežu un uh, ūdeņu izmantošanu. Un šeit jābūt tiešām ambicioziem mērķiem. Tik uzdots arī jautājums par to, ko dažādās eh, dalībvalsts dara saistībā ar šīm īpašumu vadlīnijām, jo šīs eh, vadlīnijas spēlēja būtisku lomu vēsturē, un šobrīd tiešām uh, Eiropas Savienības uh, ziņā ir palicis, lai šīs vadlinijas tiešām tiktu piemērotas reāli. Un atbildīgās persona ir teikusi, ka Eiropā un arī ne tikai Eiropā globāli ir tāda situācija, ka šīs eh, īpašuma vadlīnijas vairāk ir jāpiemēro jaunatīstības valstīs, nevis Eiropā. Es neesmu apkopojis tik daudz faktus attiecībā uz šīm īpašuma vadlīnijām, kas notiek Eiropas Savienībā. Es zinu, ka pāris valsts kā Francija, Vācija, piemēram, un Nīderlanda eh, strādā pie šīm vadlīnijām intensīvi. Varbūt, ka pārējās dalībvalsts var konsultēties ar šīm, eh, šiem procesiem. Tik uzdots jautājums arī par laiku laika grafiku, vai šī sagrābšana ir samazinājusies, palielinājusies vai pātrinājusies. Mums, e, mēs neveicām tādu striktu salīdzinājumus par periodiem gadu no gada, taču var pamanīt, ka ir kritērija par to, ka šeit situācija pieaug, un tagad es mazliet uh, pasteikšos, un jūs varat aplūkot 21. lapusē tabulu, uh, kuru esam iegūši no faktoru tirgus pētījumu, kur parāda, kur ir parādīts tas, kā no 2006. līdz 2008. gadam šis fenomens ir pieaudzis. Turklāt pastāv vairāki argumenti, kas ir saistīti ar inflāciju un zemju cenu celšanos, īpaši saistībā ar 2008. gada krīzi, ar krīzi pārtiks tirgu, visur visādās citādās jomās, ka šeit šis fenomens arī attiecīgi pieaudzis. Un tad runājot par pārdali, tā kā mēs runājam par zemju koncentrēšanos, vai mums ir daudz detalizētāki dati šeit, varu jūs uh, lūgt ieskatīties 24. ziņojuma lapusē, kur ir teikts, ka saskaņo ar Eurostat datiem lielu lauksaimniecības uzņēmumu definīcija. Tas attiecas uz uh, uzņēmumiem, kas ir virs simts hektāriem. Tie Tātad šeit ir tikai ļoti neliels uh, skaits lielo lauksaimniecības uzņēmumu, kas eh, dominē. Nu, tas arī būtu viss, jo man vienkārši vairāk nav laika. Bon, J'ajoutais quelques éléments d'information. Eh, vēl pāris uh, elementi par to, kas tika uzdots uh, kā jautājums no zāles, Eiropas līmenis un valstu līmenis. Definīcija aktīvais lauksaimnieks KLP reformē ir dalība valstu ziņā un ir ļoti atšķirīgas definīcijas. Nu, piemēram, Rumānijā un zemes platībās mūsu plētījumā mēs nevarējām pretī, precīzi vērtēt Rumānijas politiku dalībvalsti un konkrētajā gadījumā mums vajadzētu pētījumu tāda Eiropas pieeja. Informācija, kāda ir mums ir, ir jā. Uh, salīdzina dati tādi, ko var salīdzināt ar citiem. Katra dalība valsts savāc savus datus pat labam, bet nu patiešām vajadzētu domāt par šo jautājumu kopumā. Un tagad aktīvais lauksaimnieks KLP liels izaicinājums šajā definīcijā. To redzam arī šobrīd. Nākamais. Austrum Eiropa. 2004. gadā valsts, kas iestājās ES, lauksaimniecības ekonomikas struktūrā bija nedaudz haotiska situācija, un viens, viena no atbildēm ir tāda, ka nu, jā, no, jādefinē politiskie mērķi, nevar uh, to atstīt tikai tirgus ziņā, jo tad varbūt tiešām katastrofāla situācija. Tātad politiski mērķi, kas balstās uz uh, skaidrām direktīvām, arī uh, Pasaules pārtiks organizācija. Nu, katrā gadījumā ir vērts padomāt par šo jautājumu. Un nākamais uh, tiešām maksājuma nevienlīdzīga sadala. Nevienlīdzība ir liela, mēs piedāvājam, liekas, ka tas ir interesanti arī censties uh, sabalansēt situāciju palīdzības sniegšanā. Tas nav jautājums par lielo uh, lauksaimniecības uzņēmumu samazināšanu. Un nē, bet nu vienkārši palīdzēt tiem, kam palīdzība nepieciešama. Un es domāju, ka tiešām bija ļoti daudz jautājumu. Es nevaru visus, uz visiem uh, atbildēt, tādēļ atbildēju tādā vairāk vispārējā uh, plāksnē. Paldies! Bardzo dziękujemy. Myślę, że szkoda, że trochę zabrakło czasu już dla Państwa. Paldies, sirsnīgs paldies. Es domāju, ka nu, žēl, ka nevar dot atbildes uz visu, bet, nu, šis ievads bija tik ļoti detalizēts, ka, nu, man liekas, ka mēs esam tiešām izmantojuši visas uh, iespējas, lai runātu par to problēmu. Nu, protams, ka jāizdara arī ir secinājumi, mēs uh, izmantosim šos datus un varēsim arī atbildēt uz. Uh, šiem jautājumiem un e, runāsim arī par to, kā sagatavot ziņojumu un kā izmantot e, citus instrumentus. Paldies, paldies mūsu e, ekspertiem. Es domāju, ka šis jautājums ir tāds, par kuru nepieciešama plaša un dziļa analīze, vērtējot arī avotus. Jo, protams, ka ir. A, tādi avoti, kas uh, ir tā kā universitātes pētījums. Un pēc tam tas sāk dzīvot tādu tā kā patstāvīgu dzīvi, bet es domāju, ka visi dati ir tuvu realitātei un liels paldies, paldies par šo ļoti interesanto ziņojumu un mēs noteikti atgriezīsimies pie šī temata. Tagad 12. darba kārtības punkts, tas ir zootehnikas ģen, un ģenealoģiskie nosacījumi vairslas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībā Eiropas Savienībā un importēšanai. Tā jādod vārdu referentam. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi. Teksts eh, šajā gadījumā bija ļoti nozīmīgs, lai atgādinātu Eh, mājdzīvnieku eh, audzēšanas nozīmi tīpaši eh, ņemot vērā to, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi Eiropas Savienības pārtiks drošībai. Eiropas komisija ir apvienojusi dažādu veidu ar zootehniku saistītas direktīvas vienā tekstā, bet šis teksts nav tikai vienkārši skaidrojums pretēji tam, ko varētu padomāt par sākotnēji. Komisija piedāvā jaunu, harmonizētāku selekcijas dzīvnieku. Uh, noteikšanu un arī noteikumus attiecībā uz izmantojumu materiālu. Tomēr vairāki punkti ir jāprecizē vai jāpārvērtē. Pirmkārt, Gribētu pievienot dažas definīcijas, konkrēti runāt par šķirni un selekcijas programmu, šie jautājumi nav definēti. Nākošais - konkurētspējas izpēte. Du, e, dod iespēju šķirnes eksportēt, un šis teksts varētu tiem atvieglot uzdevumu. Tomēr nedrīkst apdraudēt retās šķirnes Eh, ne, maz pārstāvētās šķirnes, kas ir daļa no bioģenētiskās eh, daudzveidības Eiropā. Es vēlētos, lai tas tiktu paturēts visā teksta garumā. Un nedrīkst pieļaut ģenētiskās eh, daudzveidības apdraudēšanu mūsu teritorijā. Un visbeidzot, būtisks temats, bet komisija nav to skatījusi, ir sadarbības starp selekcijas struktūrām eh, pārobežu līmenī. Tas ņemot vērā jau uzsāktās sadarbības. Eiropas Savienībā vajadzētu atvieglot šādas iniciatīvas un E, veicināt to interoperabilitāti, lai šīs struktūras savā starpā varētu labāk saprasties un lai tiktu paredzēta klientiem attiecīgā drošība. Es neesmu piedāvājis jaunas pants un iniciatīvas, bet es gribētu uzsākt diskusijas par šo jautājumu un vērst komisijas uzmanību uz šo problēmu. Visbeidzot, e, klonēšanas un dzīvnieku labturības jautājumu. Es neapstrīdu šo tēmatu Eh, būtiskumu, bet to klātbūtne šajā ļoti tehniskajā un detalizētā tekstā, manuprāt, ir neskaidri. Citi teksti šo problēmu sakarā attiecas konkrēt uz šiem jautājumiem un, manuprāt, nav eh, noderīgi šajā regulā iekļaut eh, šos aspektus. Katram tekstam ir savs temats un mūsu līdz pilsoņi tādā veidā iespējams vieglāk izpratīs Eiropas uh, likumdošanu. Tāpat arī es gribētu panākt to, lai ek, eh, nozars eh, nozīme tiktu pareizi atspoguļota, kā arī ir jāstieprina Eiropas nozīmīgo šķirņu po potenciāls, tajā pašā laikā norādot, ka atsevišķas šķirnes ir zinā vairāku teritoriju Eh, vairākām teritorijām raksturīgas. Runājot par, piemēram, zirgu sugām. Zirgus nevar skatīt šajā regulā, regulā tāpat eh, kā citas sugas, ņemot vērā to ģeneoloģiju. Zirgus šķirnes ir organizētas pasaules mērogā, to nedrīkst apstrīdēt. Eiropa ir zirgu audzēšanā līderis. Eiropā atrodas starptautisko institūciju mītnes un ir nepieciešams saglabāt daudzveidību un šo uh, un ģenealoģiju ciltsrakstu e, kvalitāti. Lūk, uh, E, no manas puses tas ir viss. Es vēlos pateikties visiem, kas palīdzēja šo darbu veikt. E, termiņi ir 25. grozījumiem, un es gribētu sagatavot kompromisu grozījumus pirms atvaļinājumu, lai tie būtu jūsu rīcībā pēc brīvdienām, jo e, teksts tiks likts uz balsošanu septembra vidū. Paldies! Un tagad katram vienu minūtu priekšsēdētāji. Paldies par lielisko ziņojumu. Mūsu grupas eh, ēdreferents Fēderlendīs nevarēja būt klāt. Es pilnībā piekrītu viņa nostājai, tāda ir arī manējā. Domāju, ka referencija paveic ļoti labu darbu. Mēs eh, piekrītam daudz no viņa sacītā, ir atsevišķi piezīmes, kuras es gribētu izcelt, kuras nav um, ļoti nozīmīgas, bet kas mums būtu jāizrunā. Kā referents sacīja, zirkopība nedrīkst tikt iekļauta šajā pašā likumdošanā, un mums tas ir jāskat arī citos gadījumos. Uh, uh, Lielopi, cūkas, un ir jāapzinās, ka jautājumi var tikt organizēti savādākā veidā. Tomēr iespējams, ka mēs iesniegsim dažus grozījumus, lai precizētu lietas. Bez tam, runājot par iekšējā tirgus darbību, pilnībā piekrīt referentam, ka ats ir vairāki punkti, pār kuriem ir jāiesniedz grozījumi par retajām šķirnēm, par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, bet to nevar izmantot kā ieganstu. Lai mazinātu konkurenci, ir jānodrošina vaislas materiāla importēšanas ies, Eh, iespējas. No manas puses tas būtu viss. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, deputāts Rēbēga, jā, mums ir jāņem vērā tas fakts, ka šis ziņojums izriet no vēlmes sabrīvoties no biro, demokrātijas. Tomēr ir jāņem vērā vairākas lietas attiecībā uz dzīvnieku um, pārošano un reprodukciju. Kopumā mēs piekrītam ziņojumu piedāvātajām idejām, bet lai izvairītos no deleģētajiem aktiem, mums ir jābūt piesardzīgākiem, jo šobrīd mēs saskarāmies ar atsevišķām situācijām, kas darbojas, bet deleģēto aktu eh, izmantošana var novest pie kavēšanās. Tālāk runājot par pavairo, eh, vairošanos, jeb vaislu mēs būtu piedāvājuši varbūt eh, korekcijas, taču eh, juridiski skaidrāku terminu grūti atrast, un mums ir jābūt arī terminam Eiropas līmenī. E, un arī iespējams atsevišķas jomas varam tikt eh, apgrūtināts arī eh, pārtiks lauksaimniecības or, eh, preču organizācija norāda, ka šis ir jēdziens, kas ir visai grūti interpretējams. Ir mums vairākās valstīs kāda viena selekcionēšanas struktūra, citās ir vairākas, mums ir jāpatur tas prātā. Tālāk runājot par 14. pantu, varam piekrist tam, ka vairākas dalībvalstis jau ir likumdošanā iestrādājušas strīdu atrisināšanas mehānismu. Mēs piekrītam tam, ka zirkopīga ir jāatvēla atsevišķa nodaļa, turklāt ir jāprecizē jēdienu zootehnika, tāpēc, ka vairākās dalība valstīs definējums atšķiras. Tāpēc mums ir jābūt skaidrībai par visu no paša sākuma. Paldies referentam, paldies visiem, kuri mūs atbalstīja un cerams, ka uh, projekts eh, būs uh, izdevies. Hoislinkungs, paldies, paldies referentam par izcilu labo darbu un atgādināšu, ka mēs, nu, pamatā gribam tā, lai uh, pavairošana neierobežot uh, daudzveidību, bet gan uh, stiprinātu to Eiropā. Un tas ir arī ir uh, ļoti nozīmīgi un uh, kādā vietā pilnīgi skaidri ir jāpasaka, ka mums nav nekāda problēma ar uh, unifikāciju, bet problēma ir ar to, ka pazūd dažādas šķirnes Eiropā, un paldies referendam, ka viņš ir pievērsies šim jautājumam, mums jāspēcina daudzveidība, tādēļ pilnībā piekrītam šim punktam. Un vēl katrā gadījumā atbalsta to, ka dzīvnieku veselība vairošanas kontekstā ir jāspēcina, vairošana bieži vien ir uh, saistīti tikai ar uh, lielu produktivitāti, bet uh, kvalitāte un dzīves ilgums um, dažkārt nemaz netiek uh, skatīt, nu, piemēram, lielopu vairošanā vai lielopu vaislā. Atbalstam astoto grozījumu par bioloģisko daudzveidību un uh, atsaistošiem protokoliem. Es domāju, ka noslēdzošajās konsultācijās mēs radīsim vienošanos ar um, referentu. Domāju, ka mēs esam uz tādu ļoti pareizu un labu ceļu. Paldies. Paldies, tagad Aņokungs. Thank you, Chairman. We're, we're talking about uh, new. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uh, runājam par jauniem noteikumiem dzīvnieku uh, vaistā, bet šķiet, ka nav neskaidrības vai noteikums atļauj delokalizēt eh, vaislas eh, un selek selekcijas eh, uzņēmums. Svarīgāk ir noskaidrot, vai ir paredzēta iespēja attīstīt selekcijas programmu, kas būtu konfliktā ar autorizētajām programmām. Nosaukšu piemēru, vai šiem uzņēmumiem ir jāizveido sevi kā tādiem eh, apvienotajā karalistē bija šāds uzņēmums izmantots krustojot uh, Eh, krustojot eh, britu dzīvniekus ar eh, amerikāņu dzīvniekiem, un tas vienu brīdi tika atzīts par nelikumīgu. Paldies! Yes, <clears throat> thank you, thank you, Mr. Chairman. Uh, I would like to, to Paldies, dāmas un kungi! Vēlos pateikties eh, Dantānu kungam par šo ziņojumu projektu. Tas skaidri parāda, cik parlaments ir interesēts šajā jautājumā, ne tikai attiecībā uz eh, ģeneriskajiem resursiem, sugām, bet arī ar to tiek izveidot vide, lai būtu spēcīgā eh, šķirnes dzīvnieku audzēšanas um, būtu spēcīgs šķirnes audzēšanas, šķirnes dzīvnieku audzēšanas sektors Eiropas Savienībā. Um, sākumā vēlos pateikties Dantāna kungam par uh, veselu virkni lielisku priekšlikumu, kurus komisija varētu pieņemt, lai uzlabotu tekstu un daudz labāk uh, paskaidrotu komisijas nodomus. Taču šeit ir vesela virkne jautājumu, kurus komisijas servisiem ir uh, rūpīgāk jāizskata. Šeit pieminēšu tādus piecus. Pirmkārt, iespējas atjaunošana, kā papildus ķirnes dzīvnieku audzētāju apvienības eh, tiek, eh, netiek at, atzīts saistībā ar cildu darbu. Otkārt, um, delģēto tiesību aktu pilnvarojums, kas attiecas uz uh, citu sugu šķirnes dzīvniekiem. Treškārt, vesela uh, pilnvarojuma atcelšana parlamentam attiecībā uz esošo tehnisko pielikumu pieņemšanu. Un ceturtkārt oficiālajo kontroli jautājums un noslēgumā nacionālo tiesību ekskluzīvā, ekskluzivitāte risinot um, strīdus. Un šeit var tikai atkārtot to, ka mani servisi uh, bija un vēl joprojām būs uh, gatavi atbalstīt parlamentu, lai panāktu tādu tekstu, kuru viss uh, mūsu uh, līdz lēmumu pieņēmējs var atbalstīt. Paldies! Paldies, un tagad vārds Dantēna kungam, lai diskusiju pabeigtu. Vispirms es gribu pateikties politisko grupu pārstāvjiem par pausto komentāru no ikviena puses. Domāju, ka mums izdosies panākt vienošanos, bet gribētu Agņokungam par mierinājumu teikt, ka Eiropa ņemt vē, ņem vērā eh, dažādās situācijas eh, mūsu teritorijās un nosauktajā piemērā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 jau paralēli ir advancēts eh, šis darbs un par trilogu un par deleģētajiem aktiem. Tekstā ir paredzēta daudz tādu. Parlaments ir ieguvis zinām pieredzi Un, manuprāt, pamatteksts varētu būt eh, pietiekams. Tālāk ir visai jūtīgs jautājums par attiecināšanu uz citām sugām. Jūras piedāvātais teksts attiecas uz eh, zirgiem, govīm, aitām, kazām. Vēl pastāv ļoti liels um, Eh, liels lauks, kas ir eh, putnu kopība, komisija eh, ir lūgusi pamataktu, domāju, ka izaicinājumi ir tādu, ka vajadzīgs arī kāds pamatakts attiecībā uz šīm sugām. Un mm, tādā veidā mēs varētu sagatavot mūsu nostāju. Paldies par sadarību visiem. Paldies. Vai jūs gribējāt eh, reaģēt uz eh, referencāciju to? Eh, priekšsēdētāji, paldies. Runājot par dzīvnieku selekcijas organizācijām. Varbūt mēs varam vairāk eh, informācijas saņemt, jo tad, kad lauksaimnieks eh, dzīvnieku ieved, viņam jābūt pārliecībai, ka saņemtā informācija atbilst realitātei. Runāju no savas pieredzes, jo ir bijuši gadījumi, kad informācija neatbilst realitātei un dzīvnieku kvalitāte ir zemāka. Tāpēc mums šis aspekts ir jāpasvītro. Dantēna kungs ļoti īsi. Kolēģim būdam atbildot. Domāju, ka tas, ko statistiķis sauc par datu eh, precizitāti, ir pamata elements šajā tekstā ir jābūt pilnīgi ticamiem datiem, to es saucu par klientu drošību. Un ir jābūt iespēja rīkoties jūsu, jūsu esošajā mier, mērogā un atbilstībai jūsu mērogam. Nosaucu termiņus grozījums 25. Eh, grozījums 25. jūnijas 12. un aicinu koordinatorus palikt uz koordinatoru sanāksmi. Paldies par šo rīta sēdi.